Un eh, tagad eh, zaļo eh, grupas vārdā Skot Katokundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējā sasīga laukā mēs pieņēmām 15 rezolūcijas par Venecuēlu un esmu pārliecināta, ka uh, tik tiešām uh, ir notikuši centieni atrisināt situāciju Venecuēlas cilvēku vārdā, bet vienkārši lai. Uh, varētu pārņemt varu no diskreditētā Maduro režīma. Tāpat laikā mēs zinām, ka Centrāla Amerikā ir citas uh, problēmas, notiek masu migrācija, un tāpat būtu steidzam arī jāpieņem rezolūcijas citos uh, tematos. Ir skaidrs, ka uh, stratēģija un uh, uh Guaido šīs atcelšanās nav izdevusies, un uh, Mogrīnī kundze nemaz viņa vārdu nepieminēja savā izteikumā. Daudz lietas ir mainījušās kopš iepriekšējās rezolūcijas. Bašlē kundze ir apmeklējusi valsti un nosūtījusi nosodījis cilvēktiesību pārkāpumus. Labi, tas viss labi. Norvēģi ir uzsākusi vidutā iniciatīvu, iesaistot abas puses sarunās Barbatosā un arī jūsu iniciatīvu, kā jūs stāstījāt. Kaut gan uh, risinājums pagaidām ir problemātisks, tomēr būtu ļoti svarīgi, lai mēs varētu likt priekšā kaut kādu vidutāju risinājumu, kurš būtu pieņemams visiem Venecuēlā, un to tieši vajadzētu atbalstīt šeit mums parlamentā. Paldies! Un tagad vārdā uh, eh, ID grupas vārdā Uh, Olivie kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tā pirmām kārtām ir humāra drāma, un es domāju, ka te esam viensprātis, uh, ka ir uh, nepieciešams saprast, kā šī kolektīvā sistēma nedarbojas, un Eiropas valstis un arī tāda kā, kā manējā un Venecuēla ir labi ilustrācija tam, kā tiek izdarītas ļoti daudzas eh, kļūdas. Pirmām kārtām mēs eh, skatāmies uz lietām nepareizi un sekojam Amerikas pozīcijai. Un tagad par eh, kam gan nodara Eiropas organizēšanas starptautiskajā uh, Uh, mērogā, ja mēs uh, vienīgi tikai uh, stāvam zem šī karoga ar zvaigznēm un strīpām, kas nav pat mūsējais. Mēs tāpat esam vainīgi par to, ka iejaucamies pašmā iekšējā konfliktā, kas principā nebija mūsu daļa, mūsu lieta. Itālijai bija tāda līdzsvarota pozīcija Un mums visiem būtu bijis jābūt daudz uh, uzmanīgākiem un jādomā vairāk par neatkarīgumu un neiejaukšanos, un mēs esam zaudējuši savu statusu, arī diplomātiskajā jomā esam zaudējuši savu statusu uh, kā saruna vedēji un vidutāji, un arī kā starptautiskie diplomāti. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Fotīgas kundze, minū, pusotra minūte, EKR er grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, augstās pārstāvs kunde, 2017. gadā mēs piešķīrām Saharovu balvu Venecuēlas uh, opozīcijai. Diemžēl uh, Maduro režīms kopš tā laika joprojām ir gana spēcīgs. Tas ir noticis, ir notikuši milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi, tiek iebiedēta demokrātiskā opozīcija un masu aresti ir notikuši. Mūs tāpat arī satrauc uh, hiperinflācija un tas, uh, kā valstī sagrūst ekonomika, izplatās slimības, uh, trūksta medikamenti un it īpaši cieš vecāki, gados vecāki cilvēki un bērni. Ir izveidojusies arī migrācijas krīze, Ehm, ārkārtīgi daudz bēgļi ir devušies uz citām valstīm reģionā, bet eh, nu, tomēr ir zināmas cerības, ir notikuši jauni diplomātiski centieni. Es eh, ļoti uzmanīgi, bet pozitīvi eh, vērtēju šo Barbadosas procesu, ko vada Norvēģija, un mēs atbalstam jūsu centienus, Mogarīnī kundze. Paldies! Paldies! Un eh, tagad eh, eh, goja grupas vārdā Pineda Marina kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Katalāņu politiķis eh, pagājušā gadsimtā teica, ka politikā var darīt visu, tikai nedrīkst palikt par muļķi, un tieši to parlaments izdarīs, ja arī tas eh, apstiprinās eh, rezolūciju par Venecuēlu. Šis parlaments ar Tajāna priekšā atzina, ka Guaido ir valsts prezidents, un valstī attiecīgi tad ir valsts, valdība apvērsums neizdevās, un tad, kad Gvaido beidzot eh, izlēma piedalīties sarunās Barbadosā, tad spiediens atkal eh, palielinājās. Jūs sakat, ka ir ceļakārta, kas liek priekšā Maduro, bet eh, tā gluži nav. Eiropas Savienībā ir jārespektē starptautiskās tiesības, ir jārespektē valstu un tautu suverēni lēmumi, jāceļ sankcijas. Jūs teicāt, runājāt par Venecijas cilvēkiem, bet runājāt par pasākumiem, kas radīs tikai smagāku situāciju. Mogarīnī kundze, beidziet draudēt strādājiet ar sankcijām un uh, vērsieties pie dialoga un vidutāju darbības. Eiropas Savienībai ir uh, jāpastāv uz dialogu un jāļauj Venecuēlas cilvēkiem lemt par savu nākotni. Citiem vārdiem sakot, Eiropas Savienībai ir jārīkojas demokrātiskā veidā. Paldies! Paldies! Tagad Rolanda kungam vārds vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, kas taldo kungs. Eh, Venecuēla šobrīd ir piemērs tām, kas notiek, kad sociālisti ideoloģija eh, nonāk pie sava loģiskā rezultāta un kāpēc to vajadzētu sakaut Eiropā. Mani šorīt satrauc ļoti tas uzklausot kreisi noskaņotos deputātus, kur runāja par sociālistu darba kārtību, par centralizāciju. Tas viss noved pie tādām ekonomiskām utopijām. Kā ekonomists es varu skaidri un gaiši pateikt, ka tās ir pilnīgas ilūzijas. Tās idejas, par kurām es dzirdēju šodien, tās eh, nodara kaut ko pilnīgi pretēji, tās nedod nekādu eh, individuālu brīvību. Tas tikai novedīs eh, pie ceļa uz leju. Venecijāla mums tikai atgādina, kā darbojas tāds koncentrēts sociālisms, ir milzīga krīze, trūkst pārtiks, humanās palīdzības, viņiem ir visaugstākā inflācija, vairāk kā miljons procenti. Uh, Ekonomika, kas jau ir sarukusi uz pusi, pēdējos gados saruks vēl par 25%. Iejaucieties, jūs varbūt eh, jūtīsies, eh, jutīsieties labāk, mm, izrādot savas eh, politiskās vērtības, bet tas nepalīdzēs drosmīgam opozīcijas līderim Guaido un viņa atbalstītājiem. Paldies! Ir zilā kartīte, vai jūs to pieņemat? Arbūt kungs grib uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemsiet jautājumu? Jā, lūdzu, Harvud kungs. Es gribētu apsveikt Rolandu kungu. Viņš izteicās diezgan spēcīgi, bet kā jūs eh, domājat, kā augstā pārstāve to varēs eh, turpināt uztvert jūsu informāciju, ja turpināsies un notiks Brexits? Mēs to darbūs darīsim daudzpusēji, protams. Atbildi Runātājs, jā, paldies arī par to, ka tik kodolīgi atbildējāt uz zilās kartītes jautājumu. Tālāk eh, Lopes eh, Gilkungs nākošais, lūdzu. Priekšsādātāji, Mogrīnī kundze. Kā venecuēlietis un eh, spānis, es ar lielām emocijām šodien izsakos 4. jūlijā Bašilē kundze, augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos sniedz ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem Venecuēlā un apstiprināja, ka notiek spīdzināšana, vajāšana, eh, nogalināšana Un demokrātiskā Venecijā, opozīcija Venecijā jau ir norādījusi, ka šādas uh, darbības notiek. 2017. gadā opozīcijai mēs piešķīrām Saharo balvu. Mēs uh, jau esam dzirdējuši, ka krīze ir jārisina dialoga veidā, un kā koordinators uh, cilvēku tiesību apakškomitejā gribu teikt, ka esmu pateicības pilns par to darbu, kas ir iekļauts šajā rezolūcijas projektā, tā lai mēs varētu aicināt noturēt eh, brīvas, caurskatāmas prezidenta vēlēšanas ar eh, starptautiskās kopienas um, novēr, novērotāju darbību. Un eh, es gribētu aicināt kontaktgrupu, lai tā sadarbojas ar Limas grupu darot visu iespējamo, lai nodrošinātu brīvas vēlēšanas. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt eh, demokrātiju, demokrātiju Venecijā, tāpēc gribu aicināt visus demokrātiskos spēkus un grupas atbalstīt šo rezolūciju, jo tās vienīgais mērķis ir eh, beigt eh, vardarbību, apspiestību un cilvēktiesību pārkāpumus. Paldies! Paldies, kolēģi! Uh, Ja jūs izteiksieties ilgāk, tad jūs atņemsiet laiku citiem runātājiem savā grupā. Un tagad vārds eh, Santos eh, kundze. Viena minūte. Paldies. Eh, Priekšsēdētāja augstās pārstāvs kundze. Situācija ir ļoti traģiska humānā plānā. ANO ziņojums parāda, ka cilvēktiesības situācija kļūst arvien smagāka. Uh, Eh, valsts tiesiskums tiek eh, ignorēts un eh, iedzīvotājiem situācija valstī ir arvien smagāka. Neviens nedrīkst būt pašapmierināts skatoties uz šo situāciju, bet būsim skaidri, šobrīd nav risinājums valstī, kura cenšas aizsargāt uh, Eh, savus pilsoņus mums ir nepieciešams starptautiskais dialogs un vidutāja darbība, lai rastu mierīgu risinājumu. Starptautiskā kontakta grupa ir panākusi labus rezultātus ļoti sarežģītās apstākļos. Un eh, ir eh, jāprasa, lai tiktu nodrošināts institucionālais līdzsvars un lai tiktu veikts nepieciešamās izmaiņas Venecuēlā, lai notiktu brīvas un godīgas vēlēšanas, kas būtu atvērtas visu politisko spēku līdzdarbībai un lai tiktu nodrošināts, eh, ka starptautisko novērotāju var arī novērot šīs vēlēšanas. Liels paldies! Un tagad vārds eh, Rafaela kundzei lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātāji! Augstā pārstāvis kundze. Situācija Venecuēlā raisa bāžas, un tā ir novedusi grūtībās miljoniem cilvēku. Šobrīd vairāk nekā 4 miljoni pilsoņi ir devušies bēgļu gaitās, um, radot lielāko bēgļu krīzi pasaulē pēc Sīrijas. Bet mēs, Eiropieši, paši neievērojam uh, savus uh, noteikumus un savus morālos pienākumus, nesniedzot palīdzību tiem, kas meklē aizsardzību pagājušajā gadā es izdarīju secinājumus pati par sevi, tad, kad viesojos Nīderlandes karalistes Anteļu salās. Šīs valstis saskaras milzīgām grūtībām uzņemot bēgļus no Venecuēlas, piemēram, Nīderlandes uh, dienvidu Antiļu salās. Uh, Bēgļi no Venecēlas jau sastāda vairāk nekā 10%. Mums ir jāpiešķir uh, finansējums uh, no Eiropas migrācijas fonda, mums ir jāsūta tur uh, palīgi no Eiropas um, migrācijas atbalsta biroja. Un jādara viss iespējamais. Paldies. Tālāk vārds Terčakungam. Jā, godājumā Mogarīnī kundze. Es esmu ārkārtīgi gandarīts, redzot, ka mums ir izdevies izstrādāt rezolūcijas priekšlikumu, kuru Eiropas parlamenta vairākums šeit atbalstīs, lai mēs tiešām varētu norādīt, ka Venecuēlā jau daudzus gadus notiek brutāla traģēdija, un um, daudzi ir izvēlējušies uz to raudzīties ļoti pasīvi. Es domāju, ka jūs, Mogarīnī kundze, uh, pārstāvat to mūsu līderu lomu, kādu esam spēlējuši. Bet uh, patiesībā viss ir novērts pie tā, ka mēs tikai pagarinam agoniju. Mēs uh, nerunājam ar uh, politiķiem. Tā ir uh, pat ne ideoloģiska diktatūra, tā vienkārši ir noziedznieku banda, kuru aizsargā uh, operāciju centrs, kas darbojas Kubā, Havanā, un Eiropas Savienība, Eiropas parlaments jūsu mandāta laikā to aizstāv pārāk spēcīgi. Kubā ir jāuzņemās sava loma par to, kas notiek Venecuēlā, un Ja runājam par eh, noziedzniekiem Venecijā, mums viņiem ir jārada ticami draudi, un ja tādu nebūs, tad arī sarunās nebūs nekādas virzības, tāpat kā tās nav bijis iepriekš. Šie draudi varētu būt sankcijas vai kas līdzīgs, bet tie ir nepieciešami. La parola ad onorevole Kuluglu per un minuto. Un tālāk viena minūte Kuloglu kungs. Mogherīnī konzi, labvakar! Es jums gribēju uzdot ļoti precīzu jautājumu. Nesen Venecijā notika militārs apvērsuma mēģinājums. Kāpēc jūs to nenosodījāt? Vai jūs atbalstāt militārus apvērsumus, militāras diktatūras? Kāpēc ne? Otrs jautājums. Šobrīd ir uzsākts uh, samierināšanās process, ko vada Norvēģija, bet kāpēc uh, Tas uh, uzstāda tik uh, agresīvu pozu, tik agresīvas rezolūcijas, kāpēc uh, nenotiek pienācīgs dialogs. Un vēl viens jautājums. Ja kas līdzīgs notiktu citā valstī, kur ir būtiski cilvēka arī tiesību pārkāpumi, kas disidentus sagriež gabalos um, tādi, ka uh, Saudarābija, un ja kāds pēkšņi nākt un paziņotu, ka ir Saudarābijas prezidents un demokrātijas atbalstītājs, vai jūs viņu atzītu? Nē, runāsim godīgi, Mogarīnī kundze. Nafta Saudārābijā ir droša, Venecuēlā tā nav droša. Liels paldies! Tālāk Sinčiča kungs, viena minūte. Hvala vam, Javio sam se za riječ. Liels paldies par to, ka devāt man vārdu. Es eh, lūdzu iespēju izteikties, eh, lai vērstos pret militārismu, lai iestātos par pacifismu un mierīgu situācijas risinājumu Venecuēlā. Mēs varam runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem Venecuēlā, bet kāpēc mēs nerunājam par cilvēku tiesību pārkāpumiem Sauda Arābijā. Tur uh, valdošā kliķe uh, kontrolē naftas resursus, dara visu, ko vēlas. Mēs nerunājam par um, sieviešu tiesību ievērošanu. Par to mums nav rezolūciju. Kāpēc uh, tāda liekulība un cik ilgi tā turpināsies? Vēl es gribēju iestāties pret ASV imperialismu. Uh, Vienalga, vai tie ir bijuši demokrāti vai republikāņi, vienmēr ASV politika ir bijusi imperialistiska attiecībā uz Centrālā Amerikas valstīm. Tā nav pirmā reize, kad ASV iejaucas um, Latīņa Amerikas valstu lietās, un mums ir jānosoda visas diktatūras. Tomēr ir jāpalīdz Venecuēlai pašiem cīnīties pret imperialismu. Liels paldies! Eh, tālāk eh, Milana Monakungs, viena minūte. Jā, situācija Venecuēlā kļūst aizvien dramatiskāka. Maduro režīms, eh, kā tas ir redzams ziņojumā, būtiski pārkāp pamatbrīvības un cilvēktiesības Un uh, Kostas uh, kundze ir pēdējais piemērs. Ir nepieciešams uh, noteikt sankcijas pret tiem, kas pārkāp cilvēktiesības. Ir jāatbrīvo politiskie ieslodzītie, ir nepieciešama pārējais valdība un brīvas un godīgas prezidenta vēlēšanas Barbadosas sarunas, ko virza Norvēģija. Uh, Tām ir e, ātri jāuzrāda rezultāti, un Maduro režīms tās nedrīkstētu izmantot, lai pagarinātu savu palikšanu pie vāras. Arī es ir jāiesaistās aktīvāk. Es vairāk kārt esmu teicis, ka padomē ir aktīvāk um, jāliek e, sadzirdēt savu balsi. Uh, par traģēdiju Venecuēlā. Viņš uh, ir sasējis rokas uh, Limas grupai un uh, starptautiskajai sabiedrībai neizdodas pielikt punktu šai uh, briesmīgajai situācijai. Vordes kundze, viena minūte lūdzu. Humānā, politiskā un ekonomiskā krīze Venecuēlā mm, prasa steidzamu risinājumu. Uh, Nesenais um, ANO bēgļu komisāra ziņojums par to ir ļoti mm, satraucošs, jo tas uh, ieskicē ainu ļoti drūmā gaismā, un vienīgais veids, kā izkļūt no strūpceļa, kādā ir nonākusi Venecuēlas sabiedrība, uh, ir atrast risinājumu, kas ietvertu visas sabiedrības grupas. Ir svarīgi, lai arī jaunieši un minoritātes tiktu iekļauti šajā procesā, jo viņu rokās ir atslēgas uh, iekļaujoša miera nodibināšanai. Es ticu, ka Venecuēlā izdosies atrisināt um, situāciju miermīrīgi, miermīlīgi procesā, ko šobrīd ir uzņēmusies Norvēģija. Ir svarīgi, lai mēs atbalstītu šo procesu un uh, visiem, kas atbalsta militāras soļus, es gribēju teikt, ka karš nav risinājums. Venecuēlas nākotni nevajadzētu balstīt uz vārdarbību. Sarunām ir jābūt konstruktīvām, tāpēc es aicinu visas puses konstruktīvi un pozitīvi strādāt lai noturētu brīvas un godīgas vēlēšanas, kurās būtu pārstāvēti starptautiskie novērotāji. Un es um, ir noteikusi arī priekšnosacījums starptautiskajā kontaktu grupā, to starpā politisko ieslodzīto atbrīvošanu. Lielas paldies! Nākamā runātāja būs Fidanca Kārlo, viena minūte. Grazie, prezidente, onorevole Mugir. Paldies priekšsēdātājiem Mogherīnī kundze ir eh, jāizvērtē arī mūsu iepriekšējā sasaukuma sasniegtais un jāsaka šī bilants varbūt ir negatīva, bet eh, runāt konkrēti par Venecuēlu jāatzīmē, ka komisija ir veikusi tādu būtisku darbu, bet atcerēsimies arī, ka padomu pirms dažiem mēnešiem nespēja eh, rast risinājumu, lai atbalstītu Guaido. Un uh, Itālija, tur bija manas valsts, eh, to nespēja atbalstīt šo nespēju, un, eh, kā jau kolēģi ir teikuši, miljoniem cilvēku dzīvo traģiskos apstākļos, miljoniem cilvēku ir pametuši valsti, un tie ir eh, bēgļi, un viņiem nav tādi cilvēki kā Soros, kas varētu uh, Nu, tur, ko darīt tie cilvēki, kas bēg, bēg kas viņam nav kur doties, un ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt Norvēģijas iniciatīvu, jo mums ir jānodrošina, lai notiktu brīvas un caurskatāms vēlēšanās, un paldies augstai komisārai par darbu, ko jūs veicat, un ka jūs esat prasījuši atzīt to, lai varētu panākt, ka notiek brīvas un jaunas vēlēšanas. Jāsaka, šie ir ļoti tādi patiesi vārdi un uh, attiecīgi vajadzētu rīkoties. Paldies. Nākamais runātājs. Uh, es gan viņu neredzu zālē. Ak tā, tomēr viņš ir klāt. Liels paldies, uh, Nikolau Alavānos kungs. Viena minūte. Paldies. jaunā demokrātiskā valdība atbalstīja uh, Gvaido kungu kā uh, Mm, oficiālo Venecuēlas eh, līderi, un eh, tā gan nebija kopējā Eiropas nostāja, kaut arī virkne valstu to atbalstīja. Mm, tāpat uh, viņu atbalsta ASV un virkne to sabiedroto, un tas ir uh, solis pret valsts leģitīmi ievēlēto prezidentu. Es domāju, ka tikai Venecuēlas tautāji vajadzētu noteikt, kā ir jāattīstas politiski un demokrātiski to valstī. Mm Mēs eh, savulaik eh, esam nosodījuši ASV iejaukšanos eh, Venecuēlā, bet ir nepieciešams, lai imperiālisms tiktu nosodīts. Grieķijas komunisti uzskata, ka, Grieķijas, ka Venecēlas ehm, komunistu valdība ir leģitīma. De Aguilar, uh, Eh, Legas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Komunisma ļaunumam ir daudz dažādu seju un. Um, šo kādreiz tik veiksmīgo valsti Maduro ir novedis uh, līdz grūvešiem. Tiek prognozēts, ka līdz 2019. gada beigām inflācija sasniegs 10 miljonus procentu un valsts vienkārši izmirs badā, bet protestētāji ielās uh, tiek biedēti ar Maduro drošības spēkiem. Venecēlieši ir nospiesti ceļos, bet nav sakauti. Hons Gaido ir to likumīgais pagaidu prezidents, un šis pats Eiropas parlaments un vairums dalību valstu viņu par tādu ir atzinušas. Dažas uh, dalību valstis gan atbalsta un, tur, un turpina atbalstīt Maduro nelikumīgo režīmu, ne, neņemot vērā noziegumus pret eh, Venecuēlas drosmīgajiem cilvēkiem. Bet es nedomāju, ka situācija izvērtīsies tā, kā viņi to cer. Tāpēc es aicinu jūs uzņemties vadību par ES politiku Venecuēlā. Maduro ir jāsauc pie atbildības par viņa zemiskajiem noziegumiem. Liels paldies! Tālāk eh, Kempas kundze. Priekšsādātāji, godāmie kolēģi, humanā krīze Venecijā ikdienu kļūst aizvien smagāka. Ja mēs raugāmies uz uh, starptautiskās sabiedrības un ES centieniem, mēs mēģinām uh, darīt to, kas venecijāliešiem ir nepieciešams Un, protams, mums ir jānodrošina, ka mēs pieliekam visas pūles, jo tikai starptautiskais uh, spiediens varētu likt um, šīs valsts vadībai sēsties pie sārunu galda. Mēs redzam, kā cieši Venecijas cilvēki - 4 miljoni personas, uh, to skaitā. Mm, grūtas sievietes, bērni dodas uh, uz Brazīliju, Čīli, citām kaimiņu valstīm. Un mēs, protams, mēģinām sūtīt uh, medikamentus un pārtiku, bet ir jāatrod arī politisks risinājums. Un uh, papildus valdību centieniem mums ir jāmēģina palīdzēt reālajiem Venecuēlas pilsoņiem Eiropas Savienības uh, loma ir uh, aizstāvēt uh, tās pilsoņus un var izmantot arī polijas piemēru nosūtot tieši palīdzību valstī. Liels paldies um, brīvā mikrofona procedūrai. Mm, pievērsīsimies tagad, jo runātājs saraksts ir izsmelts. Mēs esam paredzējuši piecas minūtes, ko atvēlēt runātājiem, un pirmā būs Bilbao Barandičes kundze. Gracias, senora Mogherini. Liels paldies, Mogherini kundze. ANO secinājumi par situāciju Venecuēlā liek mums pēc iespējas steidzīgāk eh, nosūtīt eh, humāno palīdzību, lai risinātu situāciju, nodrošinātu pārēju uz demokrātiju, cilvēktiesību. Eh, pārkāpumiem ir jāpieliek punkts, ir nepieciešams izstrādāt ceļu kārti brīvām un demokrātiskām vēlēšanām, kur uh, visas puses var piedalīties eh, Nacionālās asamblējas vēlēšanās un jābūt starptautiskam pārbaudas mehānismam, lai būtu iespējams pārliecināties, kas notiek. Ir daudz nogalināto, daudz bēgļu, daudzi cieši no pārtikas trūkuma, no medicīniskās aprūkas trūkuma, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama starptautiskās krimināltiesas izmeklēšana. Un, uh, juridiskā mm, šī režīma darbību izvērtēšana. Thank you, President. If Europeans really cared about... Paldies, priekšsādātāji Eiropieši, tiešām uztrauktos par Venecuēlas tautu. Jūs eh, organizētu pārtikas un medicīnas eh, preču piegādi sadarbībā ar leģitīmo valdību. Var nepatikt Maduro, bet viņš tika likumīgi ievēlēts. Ir jāpalīdz cilvēkiem, lai stātos pretī ASV sankciju brutālismam, kas tiešām valsti nospiež uz ceļiem. Nav jēgas šādām sankcijām, tas ir jauns terorisma veids. Tā mērķis ir um, radīt uh, ciešanas visneaizsargātākajiem. Uh, Un būtu labāk, ja ASV armija iekarotu valsti un vismaz uh, dotu iespēju venecuēliešiem aizstāvēties pret šādu iebrukumu. Ekonomiskai karš ir vissliktākais kara veids. Jūsu lēmums atbi, atbalstīt Gvaido bija milzīga kļūda. Un jūs runājat uh, par uh, jūsu ieinteresētību starptautiskajās tiesībās, bet tas ir simtprocentīgi pret starptautiskajām tiesībām. Jebkura, mm, jebkurš, uh, jebkura advokāta firma jums to var apliecināt. Paldies tālāk, Leklēra kungs. Now, the... Ir skaidrs, ka Gvaido atzīšana par pagaidu prezidentu šajā parlamentā bija ne tikai nelikumīga saskaņā ar Venecuēlas un starptautiskajām publiskajām tiesībām, bet tas arī nav darbojies. Un eh, tiem, kuri šeit nāk un stāsta par humāno katastrofu un miljoniem bēgļu, vienlaikus uh, aicinot noteikt uh, mērķtiecīgus pasākumus, sankcijas, radot lielākas grūtības, kustības, eh, tad es aicinu jūs atcerēties, ka mm, tas jau ir galvenais iemesls, kāpēc viņi dodas bēgļu gaitās. Tā ir liekulība. Jūs runājat eh, par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, Venecuēlā, kur tikko esat parakstījuši līgumu ar Brazīliju, kur prezidents sola ielās apšaut viņa pretiniekus. Uh, Kāpēc jūs eh, nesas, nesadarbojaties ar starptautiski atzītām starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu cilvēkiem palīdzību, jo viņi tiešām cieši bādu. Tas nekad nav darbojies un arī nedarbosies. Paldies, Ulriks Milans, nākamais. Magrīnī kundze, kolēģi, Rezolūcijas eh, projekts par situāciju Venecuēlā. Nu, es eh, rūpīgi klausījos tajā, kas tiek sacīts, bet dzirdu tikai viens vienīgs eh, klišejas. Jūs runājat par to, ka ir pārkāpts sabiedriskās tiesības, bet es neko jaunu te nedzirdu. Viss šī rezolūcija atspoguļo to, cik bezobaina un vāja ir patreizējā Eiropas Savienības administrācija. Jāsaka, ka situācija Venecijā gluži kā Lībijā, Irānā. Un, un cita vieta ir uh, agresīvas um, Amerikas uh, ārlietu politikas rezultāts. Slepenie dienesti un uh, ASV armija izraisa hausu un konflikts visā pasaulē. Valstis strādāja labi un, un efektīvi, līdz amerikāņu kapitālisti sāk tīkot pēc to naftas un līdzekļiem bet uh, rezolūcijas projektā nav ne vārda par amerikāņu kapitālistiem, tādēļ es to nevaru atbalstīt. Paldies! Līdz ar to 5 minūtes ir beigušās. Nu, nākotnē jāsaka šajā mm, sasaukumā pieturēšos viennozīmīgi pie šīm piecām minūtēm brīvajam mikrofonam, kāds paredzēts mūsu reglamentā. Nu, labi, mums te palicis vēl viens um, runātājs, runātāja, respektīvi, ko nezinām līdz šim, un, un, un varbūt viņi nezināja, ka, ka ir šāda procedūra, tad ir vārds par Sankas kundzei, bet es lūdzu koncentrēties savā runā uz vienu minūti. Neatkarīgi no tā, cik daudz būs pieteikumu nākotnē, nepārsniegsim šo 5 minūšu kritēriju tā nākotnē, tā brīvā mikro, mikrofona procedūrā. Tagad uh, Ferēro Pereiras konsultants. Lūdzu, kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Esgotável a servo deste Parlamento de hipócrita demagogia. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, ņemot vērā šo eh, parlamenta liekulību un, un sakojot uh, Uh, ASV interesēm, kas šo, izmanto šo režīmu savām interesēm, viņi izmanto joprojām tos uh, pašus uh, argumentus un tāpat laikā veids nepārtrauktu valsts satrisināšanas centienus, ekonomisko bloķēšanu un veids diplomātisku pasākumus, un tas viss tikai pasliktina Venecuēlas iedzīvotāju dzīves apstākļus, tāpat arī Mm, Portugāļu izcelsmes iedzīvotājs, un uh, jāsaka, ka uh, ir nepieciešams strādāt, lai uh, jāskatās, kādas tad ir izvēles iespējas. Mēs redzam, ka ir dialogs par mieru, venecuēliešiem jābūt pašiem iespēju lemt par savu nākotni. Paldies, līdz ar to runātājs saraksts ir izsnāts. Tagad vēlreiz vārds. Uh, Uh, komisijas priekšstādātāja vietniecei Magarīnī kundzei atbildēm. Lūdzu, paldies priekšstādātājiem! Jāsaka, ka šajā zālē šķiet uh, nevienu nesmu dzirdējusi izsakoties uh, tajā virzienā, ka būtu nepieciešams atbalstīt militāru invāziju citā valstī, un es ceru, ka tas tā arī paliks. Tas man tiešām šokē, pārsteidz, un es domāju, ka mēs varam būt lepni par to, ka uh, Jā, tā ir Eiropas Savienība ar mūsu darbu, strādājot ar reģionu valstīm, ar kontaktgrupu, ar ANO aģentūrām. Un tieši pateicoties tādā mērā mums, eh, eh, militārās eskalācijas eh, iespējām ir pielikts punkts. Neviens tagad nedomā par to, ka varētu notikt kāda iekšēja vai ārēja militāra eskalācija šajā valstī. Un visā šajā procesā tieši mēs esam bijuši tie, kas ir strādājuši kopā ar ANO aģentūrām, ar humāniem aģentūrām. Uh, kur mūsu darba rezultātā šīs aģentūras ir spējušas ierasties valstīs un šajā valstī respektīvi dot uh, iedzīvotājiem atbalstu. Un esmu lepni par to, ka mēs uh, bijām un esam iespējams lielākais uh, donors, kas dod atbalstu Venecijas iedzīvotājiem. Es ceru, ka jūs to paturēsiet prātā, un es tiešām ceru. Un nu, es tikai dažus mēnešus uh, būšu jūsu vidū, strādāšu jums, bet es tiešām ceru, ka uh, turpmākajos piecos gados, ko jūs te turpināsiet strādāt, jūs eh, nemirkli nespēsiet arī iztēloties, ka eh, kādas krīzes risināšanai varat izmantot militāru iejaukšanos un iebrukšanu kādā valstī. Tā ir Eiropas Savienības nostāja, un es ceru, ka mums visiem arī tas ir skaidrs. Mēs eh, zinām, mēs Eiropieši, ko nozīmē karš, ko nozīmē kaujas, un mūsu vēsturī pārpilna asinīm. Nu, tā mums ir iemācījis to, ka karš, nu, ziniet, nekad nav īpaši laba doma. Tādā garā arī turpināsim. Un, uh, Es domāju, ka šeit ir diezgan liels tāds konsens. Es negaidīju, ka viss būs viensprāts, bet katrā ziņā es nešaubos, ka vairums uzskata, ka šajā visnē jāturpina strādāt. Pirmkārt, uzstājot to, ka nepieciešams mierpilns risinājums, izslēdzot jebkādu militāru iejaukšanos. Otrkārt, ka mums ir jāmeklē demokrātisks risinājums ar pēc iespējas ātrākām prezidentu vēlēšanām, ar visām garantijām, proti, ka šīs vēlēšanas beidzot būs um, brīvas un, un vienlīdzīgas, kāds nav bijis līdz šim. Uh, Treškārt, tam ir nepieciešams dialogs, diplomātiskā darbība, pilns atbalsts, ko mēs esam snieguši pat pirms sarunām, kas sākās Norvēģijas virsvadībā, Barbadosā. Mēs turpināsim, protams, atbalstīt arī šīs sarunas, zinot, nebūsim naivi, zinot, ka pagātnē uz līdzinājā pieredze par šīm sarunām un vidutāju lomu ir nu, apliecinājušās, ka tās ir gan sarežģītas, gan, gan bez īpašiem panākumiem. Bet, uh, Tomēr ir skaidrs, kāds ir mehānisms, kāda ir šo sarunu perspektīva. Un līdz ar to mūsu pienākums mums un Eiropa padomēji arī šāds viedoklis, ja, ka tā tad uh, ir nepieciešams sniegt atbalstu iespējai tam, ka Venecijā varētu noteikt uh, um, demokrātiska un mierpilna pārēja uz jaunu režīmu ar um, bez militāriem līdzekļiem. Tam ir, ir nepieciešams sankciju mehānisms. Vēlos to uzsvērt. Es, tam, es ceru, ka jūs visi šeit klātsošie ziniet, kāda ir mūsu politika un, un kāda tā nav. Eiropas Savienības pasākumi nav sankcijas, kas būtu vērstas pret valsti vai tās iecējotājiem. Nē, pasākumi, ko esam ieviesuši, ir mētiecīgi tie vērsti pret konkrētiem individiem, konkrētām personām, kas atbild par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Bet to vēl, vēlreiz vēlas uzsvērt skaidri un gaiši. Un visbeidzot, humānais atbalsts. Mums ir nepieciešams um, turpināt, pirmkārt, protams, sniegt um, palīdzību, resursus, līdzekļus. Pēdējo reizi, kad sazinājos ar uh, ANO pārstāvjiem, tātad apvienotās amatpersonu, kas atbild par humāno palīdzību, viņš uzsvēra, ka pamat problēma šobrīd, ja mēs runājam par humāno palīdzību, ir. Um, tieši līdzekļu trūkums. Nevis piekļuvis trūkums, kāds varbūt bija iepriekš, bet tieši līdzekļu trūkums un mums kā Eiropiešiem. Tā ir nu, mūsu atbildība ne tikai saglabāt, bet arī palielināt uh, atbalstu Venecijas pilsoņiem. Mums te tik daudz um, sājuši ar Venecijas iedzīvotājiem, un daži no klātsošiem arī, uh, arī, arī pārstāv tātad šo, šīs saites, un līdz to mūsu pienākums ir atbalstīt Venecijas tautu, par to nav un šaubu. Nu, un, um, tāpat mūsu pienākums ir tāpat arī aicināt citus um, saglabāt un palielināt humano palīdzību, ko mēs kopējiem spēkiem piedāvājam. Jāpanāk, lai pēc iespējas drīzāk būtu brīvas un godīgas vēlēšanas, un vienlaikus mēs nedrīkstam ignorēt iedzīvotāju dramatiskās uh, humanās vajadzības. Un, visbeidzot, uh, ir jāatbalsta arī um, pasākumu, kas tiek eh, veikt no ANO puses. Un ir nepieciešams saglabāt šīs individuālās eh, mētiecīgās eh, sankcijas, kuras mēs ieviesīsim sekojot nesen saimtajam ziņojumam par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem valstīm. Tā kā es ceru, ka šīs parlaments šī iestāde jūs, ja nevienbalsīgi, nu tad krāsījā pārliecinoši atbalstīsiet šo mm, rezolūciju. Ir nepieciešams spēcīgs signāls no parlamenta un no savienības institūcijām, lai mēs turpinātu spēlēt svarīgu lomu un mūs uzklausītu reģionu valstis - Brazīlija, Kolumbija, Meksika, citas eh, valstis, kas eh, piedalās šajos procesos. Lai Eiropa turpinātu piedalīties aktīvi risinājumu meklēšanā. Un šim risinājumam jābūt eh, iekļaujamam un demokrātiskam. Vēlos to noslēgumā vēlreiz uzsvērt. Paldies, eh, Magrīnī kundze. Diskusiju noslēgumā vēlos jūs informēt, ka ir iesniegti seši grozījumi rezolūcijai, un eh, balsojums notiks ceturtdien. Un ar to diskusijas par šo darbkārtības punktu šodien ir noslēgts. Nu, nonākam no, no, pie nākamā darba kārtības punktā. Komisijas priekšstādājas vietnieces eh, paziņojums par stāvokli Persijas līdzī. Nu, Martīna Kunze, vēlreiz tad vārds jums, lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Situācija Persijas eh, jūras līcī sāsnāsies, un šis reģions ir tuvu mums. Eh, situācija tur ir nesaprotami saistīta ar drošības situāciju mūsu kontinentā. Kodola darījums ar Irānu pirmkārt ir mūsu interesēs. Globālās eh, drošības situācijas interesēs, un tas ir īpaši atsimredzams pat labam. Nevēlamies eh, piedzīvot militāru eskalāciju mūsu reģionā. Nevēlamies eh, kodola bruņošanās sacensību šajā reģionā, kur jau tā ir saspringta situācija. Gadu gaitā alaži esam uzsvēruši, ka bez šī kodola darījuma situācija tuvajos austrumos. Jā, jo, jo tā ir pietiekami sarežģīta, un bez šī darījuma tā būs vēl sarežģītāka. Vēl sarežģītāka nekā pat labam. To esam alaži uzsvēruši. Nu, un tagad šķiet, ka iezīmēs arī tāds pieaugošs globāls konsensus par šādu uzstādījumu. Pat tie, kas līdz šim bija skeptiski vai pat ļoti skeptiski par šo darījumu, tagad saprot, ka situācija bez šī darījuma būtu vēl sliktāka. Un to es saklausu nu, visās savās sarunās, jo sevišķi ar uh, eh, Persijas eh, līča reģionālo valstu līderiem. Un, uh, un piemēram, Irākas un Kuveitas uh, līderi, kuriem tipo, tikos uh, savā uh, ceļojumās reģionu pagājušo sestdienu svētdienu, viņi, viņi to, to arī atcēlamies kopā runājam par to, kā izvairīties no turpmākas eskalācijas. Tā skaitā, kāds varētu būt iniciatīvas pašā reģionā, lai uh, izveidot tādu, tādu, tādu pamata sapratnes līmeni un savstarpēju uzticēšanos starp, starp svarīgākiem spēlētājiem. Nu, neviens nesaka, ka gaidāms karš. Neviens vēl nav gatavs uh, pasludināt kādu šajā reģionā. Ne, ne reģionā, ne ārpus šī reģiona neviens nav gatavs uzstāt karu. Nu, problēma ir tāda, ka tādā reģionā, kā, kā tur var, uh, kāds var pārreķināties. Uh, Un šis pārreikināšanās rezultātā var izveidoties eh, nu, tāda konfrontācijas eh, spirāli. Un tādēļ mēs, Eiropieši, aicinām visus eh, attiecīgos šī procesa dalībniekus rīkoties atturīgi un racionāli. Tieši tādēļ darām visu iespējamo, lai saglābtu šo kododarījumu, kopš brīža, kad ASV vienpusēji mm, no tā atteicās. Vakar mums bija 28 valstu tātad, ārlietu ministriem saruna, ārlietu padomē, un, un var jums apstiprināt, ka visas 28 valsts apstiprināja mums kopējos centienus, ka jādara viss iespējamais, ko kolektīvi varam, lai saglābtu šo kodolu darījumu šajos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos. Tās ir mūsu intereses, gan arī mūsu atbildība. Jūs zināt, kāda ir situācija. Iespējams, tā nekad nav bijusi tik sarežģīta kā šobrīd. 14 mēnešus pēc tam, kad ASV ir izstājusies no, no šīs vienošanās, Irāna ir paziņojusi, ka tā pakāpeniski attiecīgi arī samazinās atbalstību šim starptautiskās kodola aģentūras uzstādījumam, kas ir tāds atsaucas punkts tam, lai izvērtētu, vai Irāna pilda savas kodola saistības. Un um, daudzus gadus uh, Irāna pilnībā atbildusi šiem kritērijiem, nu, un tagad tā ir paaugstinājusi um, bagātinātā urāna krājumus um, augstāk par uh, tiem līmeņiem, kā, kā, kāds ir paredzēts starptautiskās kodola aģentūras um, normatīvos. Tas neatbilst uh, kodoldarījumam. Un kopā ar Franciju, Vāciju un, un Lielbritāniju mēs uh, esam izstrādājuši uh, tādu aicinājumu Irānai atgriezties pie pilnīgas atbilstības kritērijiem ko Irāna ir ievērojusi kopš šis kodola līgums tika parakstīts līdz pat nesenai pagātnē, pirms pāris dienām. Tātad. Pat labi, Irāna šo, šos Irānas pasākumus iespējams pagriezt atpakaļ. Irāna nav viennozīmīgi apliecinājusi, ka tā to, to arī darīs un atgriezīsies pie savas kodola programmas, bet vienlaikus, un tas būtu jāuzsver, jo ilgāk Irāna turpina strādāt šajā virzienā, jo grūtāk un no tehniskā viedokļa raugoties būs uh, eh, spēc soli atpakaļ. Mūsu aicinājums Irānai ir viennozīmīgs - atgriezieties pie šī līguma pilnas ievērošanas, kā esat rīkojušies līdz šim. Tas ir mūsu un arī Irāņu interesēs, mūsu kolektīvajās tātad interesēs. Un, um, tieši ar šādām interesēm tad arī pirmām kārtām arī tika noslēgta šī vienošanās ar Irānu. Mēs zinājām, ka šāds um, līgums ir visu mūsu kolektīvajās interesēs, un es pats sacītu visu mūsu tātad pasaules kolektīvās drošības interesēs. Mēs, Eiropas Savienība un tās dalība valsts no savas puses, um, esam uh, varojuši pasākumus, lai mēģinātu kā ierobežot, mīkstināt ASV vienpusējā lēmuma sākas, tātad uh, atjaunot sankcijas Irānai. Uh, jūnija beigās mums bija tikšanās Vīnē, tātad tikās tā komiteja, kas atbild par līgumu īstenošanu, mēs esam priekšsēdētāji kopā ar uh, Franciju, Vāciju, Lielbritāniju, uh, Ķīnu, Krieviju un Irānu mums bija uh, sarežģītas, bet konstruktīvas sarunas, kad spējām saglabāt tādu vienotu izpratni par to, ka ir nepieciešams turpināt tātad šo, šī līguma īstenošanu no visām pusēm. Un nu, nu, kopējās sanāksmes laikā Vīnē Tāpat arī eh, vienojāmies, ka mūsu eksperti tiksies pēc iespējas drīzāk, lai vienotos par īstenošanas jautājumiem, tā skaitā, kā tad, eh, ko, ko darīt ar eh, eksportu un, un importu šim urānam Irānā, kas ir sarežģītāk pēc ASV sankciju uzlikšanas. Un tajā pat datumā, kad mēs tikāmies Vīnē, Francija, Vācija un, un Lielbritānija mm, paziņoja, ka viņiem būs tāds tirsniecības uh, uh, nolīgums ar Irānu, Mēnešiem ilgi viņi pie tā bija strādājuši. Arī mani biroji viņiem palīdzēja šajā, šajā darbā, tātad pie jaunā tirsniecības nolīguma noslēgšanas. Un beidzot šis uh, nolīgums, šis instruments ir uh, stājies spēkā, un uh, pirmie darījumi jau tiek noslēgti. Tāpat datumā septiņas Eiropas Savienības laiba valsts paziņoja, ka tās ir gatavas pievienoties šim mehānismam, un vakarā Lietu padomē vēl citas laivas arī no savas puses apstiprināja to, ka tās apsver iespēju pievienoties šim līgumam, kas saistām sociāls imsteks. Mums tāpat bija sarunas ar um, valstīm ārpus Eiropas Savienības, kas tam varētu pievienoties, jo um, kodola līguma saglabāšana ar Irānu ne tikai mūsu interesēs, daudz citi mūsu partneri pasaulē piekrīt tam, ka jāizvairās no, no kodolieroču sacensības reģionā. Un tādēļ šī darījuma saglabāšana ir ne tikai mūsu interesēs, un tā nav tikai mūsu atbildība, tā ir mūsu visu kopējā atbildība visiem pasaules tātad, mm, svarīgākiem partneriem. Un šeit vēlreiz vēlos mums atgādināt, ka, ka šis nolīgums nav divpusējs vai, vai multilaterāls. Tas, ir, tas balstās uz ANO drošības padomas rezolūciju, kas tika pieņemta vienbalsīgi. Līdz ar to tā ir mūsu visu globāla atbildība nodrošināt šī līguma ievērošanu. No mūsu puses, mums kā Eiropiešiem. Ir jādara viss iespējamais, un to mēs arī darām, lai, lai to panāktu. Mēs nekad nedomājam, ka tas būs vienkārši. Nu, vienkārši arī nav. Bet uh, tas, ko mēģinam panākt, ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tāds bezprecedenta pasākums, pat varētu sacīt. Un, uh, Un eh, es varu droši sacīt, ka, ja ne mēs, ja ne mūsu centieni, tad šis darījums mm, pirmkārt vispār nebūtu ticis noslēgts. Un otrkārt, tas um, visdrīzāk, ka nu, šodien mēs nebūtu spēkā. Allaž esam uzsvēruši, ka kodola darījuma neievērošana Irānu šo reģionu padarīs eh, nestabilāku, eh, tas būs vairāk pakļauts iespējami eskalācijai un spriedzē, un, diemžēl, nesenie notikumi reģionā ir apliecinājuši, ka mums bija taisnība. Bet mūsu mērķis jau nav būt tiem, ka, ka vienmēr ir taisnība, sacīja, ka mēs tā teicām un tā, bet uh, mūsu mērķis ir uzlabot situāciju, panākt to, ka lietas attīstās pozitīvā virzienā. Uh, nenovērtēsim par zemu risku, ko eskalācija šajā reģionā var izvērsīt mums visiem kol kolektīvi, tātad gan Eiropā, gan tuvējiem austrumiem, gan visā pasaulē. Tāpēc mums kolektīvās interesēs ir darīt visu iespējamo, lai izvairītos no šāda scenārija. Un es domāju, ka šajā jautājumā esam vienoti. Mūsu izvēle ir uh, skaidra. Darīsim visu, ko varam, lai saglābtu šo darījumu. Mēs būsim tā saprāta balss uh, šajās sarunās un turpināsim to darīt mūsu drošības labā, lai nodrošinātu mieru šajā, šajā tik nemierīgā reģionā. Un mēs zinām, ka šādā situācijā ir sadarbības un, un komunikācijas kanāli jāaptur atvērti un jāmeklē diplomātisks eh, krīzes eh, risinājums. Paldies! Paldies! Pirmā runātāja Šoidžovs kundze, lūdzu paní vysoká představitelko kolegyně a kolegové e, já vám. paldies e, priekšsēdētāji cienījamie kolēģi e, augstā pārstāvis kundze paldies par jūsu ziņojumu par pašreizējo situāciju un par notikumiem persijas līcī situācija šobrīd kļūst arvien problemātiskāka. Irānas eh, spēja bloķēt eh, ah, Hormuz eh, šaurumu ir milzīgs drauds Eiropas ekonomikai, un tāpēc ANO drošības padomas locekļiem jādara viss iespējamais, lai mm, mazinātu šo situācijas eskalāciju. Cienījama augstā pārstāve, jūs jau runājāt par šo situāciju, par eh, ko tad tagad notiek runa. Eiropas Savienībai ir jābūt eh, um, vienotai. Mums ir eh, jāpanāk, lai Irāna pieturētos pie vienošanās arī pēc tam, kad ASV mm, ir no tā izstājusies. Mēs nevēlamies, lai tiktu uzsākts jaunas sankcijas, mēs vēlamies, lai Irāna ievērotu šo vienošanos. Paldies! Un Tonino Piku, lūdzu. Nākošais, paldies, priekšsādātāja augstās pārstāvs kundze. Jāsaka, šis ir liels diplomātisks pasākums Jāsaka, šajā situācijā nav nekā strateģiska sagraut mūsu panākumus, sagraut eh, daudzpusēju uz noteikumiem balstītu sistēmu, lai apdraudētu ja, mm, augstās vērtības un diplomātiskos panākumus. Vienošanās ir eh, fundamentāls nosacījums, lai nenotiktu bruņošanās, lai būtu miers un drošība. Tas ir visas starptautiskās kopienas interesēs, arī Eiropas Savienības, ASV un Irānas interesēs. Tāpēc mums ir jārīkojas, lai saglabātu šo vienošanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu taustām ekonomisku guvumu, tāpat laikā atgādinot Irānas pusē, ka viņiem ir jārespektē viņu saistības. Spriedzes eskalēšanās starp ASV un Irānu tam ir liela ietekme uz tā jau nestabilo reģionu. Eiropas Savienībai ir jābūt stingrai, vienotai un jānodrošina skaidrs Eiropas Savienības skatījums attiecībā arī uz starptautisko tiesību ievērošanu. Paldies! Eh, Lozokundz nākošā paldies. Eh, priekšsēdētāji augstās pārstāvs kundze Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga loma bijusi vīnas eh, vienošanās noslēgšanā kopš ASV izstājās no līguma. Eiropas atbildība ir vēl lielāka, lai Uh, saglabātu šo ārkārtīgi svarīgo elementu pasaules uh, kodolieroču neizplatīšanas arhitektūrā. Šodien situācija ir satraucoša. ASV ir noteikušas uh, sankcijas, kas ir vienspusējas un ekstrateritoriālas. Irāna ir pārkāpus tos limitus, kas viņai bija noteikti attiecībā uz urānu uzglabāšanu un bagātināšanu, un Persijas līcī ir radusies satraucoša spriedze ir ļoti svarīgi, lai šī bruņošanās tiktu mazināta, lai uh, risks uh, par konfliktu, iespējamo konfliktu mazinātos un uh, lai nebūtu draudi mūsu cilvēkiem, uzņēmumiem. Ir nepieciešami konkrēti pasākumi uh, un uh, nepieciešams panākt uh, šīs situācijas uh, spriedzes mazināšanos ir nepieciešams operatīvs plāns, ir jāaicina arī citas valsts tam pievienoties. Paldies! Paldies. Noimanis kundze, lūdzu. Madam High Representative, dear colleagues. Augstā pārstāv, cienījamie kolēģi, Irānas uh, nukleārais um, kodolīgums bija panākums uh, Eiropas Savienībai, un uh, tas bija līgums, par kuru sarunas veda sievietes Mogarīnī kundze, jūs arī piedalījāties toreiz sarunās. Tomēr pēc eh, četriem gadiem šis kopīgais sasniegums ir apdraudēts. Un apdraudēts tāpēc, ka neat, mm, neat, bezatbildīgs ASV prezidents eh, to apdraudēja. Tas ir apdraudēts tāpēc, ka Irānas eh, režīms pastiprina urāna bagātināšanas darbības. Un līgums ir apdraudēts, tāpēc, ka Eiropas Savienības ārējā politika nav pietiekami spēcīga, lai stātos pretī šai mm, eskalācijai. Nesenie notikumi Persijas līcī, par kuriem mēs runājam šodien, ir parādījuši, ka viena dzirkstele, un tikai viena dzirkstele varētu būt pietiekama, lai atkal notiktu tāda notikuma eskalācija. To nevēlas neviens. Un tāpēc mums visiem tuvākajās dienās ir jāpanāk, lai šis eh, konflikts nesāsinātos reģionā, kuru jau tā ir plosījis karš. Šai sakarībā mēs, kā zaļie, pozitīvi vērtējam vakar ārlietu padomē pieņemto lēmumu rast risinājumus, uh, lai atbalstītu šo vienošanos. Jā, ASV un Irānai ir jārunā Bet es gribētu arī, lai Eiropas Savienība atbalstītu uh, šo aicinājumu, uh, ko izteica Irāka, noturēt reģionālo konferenci. Tā varētu būt konference, kur visi reģionālie um, dalībnieki, visas puses sēžas pie sarunu galda, roda risinājumu, bet uh, būsim skaidri vienā lietā. To var izdarīt tikai tad, ja cilvēktiesību pārkāpumi, kas tiek veikti, arī tiek risināti. Tā tad ir jārunā arī par.